Alors, mesdames et messieurs, monsieur le commissaire. Dāmas un kungi, eh, komisārs eh, Piebalga kungi, eh, dargie kolēģi, lūdzu ieņemsim vietas klusumā un visi laipni lūgti. Attīstības komitejas, kā arī cilvēktiesību apakškomitejas vārdā laipni lūgti starp parlamentārajā komitejā piedaloties nacionālajiem parlamentiem runāsim par cilvēktiesību ievērošanas nosacījumiem attīstības jomā. Un tad vēl e, detalizēta informācija par e, jūsu dokumentiem. Jums ir zilā lapa, ar kur gan esam pieraduši strādāt. Šīs zilās lapas e, ir izmantojamas, lai jūs varētu pierakstīties runātāju sarakstā. Un pēc tam strādāsim šādi. Ja uzreiz gribat izteikties, tad pats eh, liet roku, bet varat arī vēlāk eh, izteikties, piesakoties šajā zilajā lapā. Um, bet eh, labāk tomēr būtu, mūsuprāt, iztikt vispār bez šīs zilās lapas, un ar to mēs tikai zaudēsim laiku, tā kā viss Jums ir divas iespējas, kā pieteikties runāt, vai nu pacelt roku, vai pierakstīties zilajā lapā. Es esmu Mišela Šeflere, eh, Eiropas parlamenta attīstības komitejas eh, vicepriekšsēdētāja. Man ir liels prieks eh, kopā ar Barbaru Lohbinderi vadīt šo sēdi. Barbara pārņems sēdes otrās daļas vadību. Barbara vada cilvēktiesību apakškomiteju, lūk arī viņa. Uh, Un es arī laipni lūdzu Nacionālo parlamentu pārstāvis, kas ir mūsu vidū šai sēdē. Es ļoti ceros, ka šodienas diskusijas palīdzēs efektīvi um, apmainīties ar informāciju, veicinās sadarbības starp mūsu institūcijām un, ja iespējams, arī nodrošinās lielāku konsekvenci starp nacionālajām politikām un Eiropas Savienības politikām mūsu kopīgās atbildības jomās. Kā paredzēts darba kārtībā, eh, šodien sēde tiks sadalīta divās daļās. Pirmajā daļā izskatīsim, vai ja, ja cilvēktiesību ievērošanas nosacījumi eh, ir šķērslis nabadzības izskaušanai, kamēr otrajā daļā izskatīsim uh, ievērošanas nosacījumu. Um, uh, tātad uh, ja, ietekmi eh, multidonoru eh, vidē, vai eh, šī nosacītība var būt efektīvs līdzeklis multidonoru vidē. Bet vispirms laipni lūgti Andrim Piebalgam, kā jau es norādīju, viņš ir attīstības komisārs, un Piebalkungs prezentēs komisijas viedokli par mūsu sēdes galveno tēmu. Piebalkungs, vārds jums! Uh, liels paldies! Paldies, priekšsētātājs kundze! Eiropas uh, parlamenta deputāti, Nacionālo parlamentu deputāti, dāmas un kungi, es ļoti priecājos būt šeit šodien. Es pateicos Eiropas parlamentam par to, ka tas ir uzņēmies iniciatīvu norganizēt šo starpparlamenta sanāksmi, izskatot ļoti svarīgo jautājumu par cilvēktiesībām. Uh, un e, to lomu e, tuvāko gadu laikā. Es e, nolasīšu citus, citātu no ANO ziņojuma. Cilvēce nevar panākt drošību bez attīstības. Tā nepanāks attīstību bez drošības. Un tā nevar panākt nevienu no šiem diviem bez cilvēktiesību ievērošanas. Līdz ar to Eiropas Savienības attīstības politika nevar būt bez drošības garantēšanas, nevar būt drošības politikas bez attīstības nodrošināšanas, un neviens no šiem diviem aspektiem nevar pastāvēt, ja mēs neliekam cilvēktiesības attīstības pašos pamatos. Un šis ir īstais brīdis mums iet tālāk un norādīt cilvēktiesībām īsto vietu. Un tieši to mēs gribam panākt ar mūsu vīziju, ko esam uh, formulējuši jaunajā komisijas uh, dokumentā darba kārtība izmaiņām. Šī vīzija balstās uz strateģisku pieeju, kā izskaust nabadzību. Tas paredz labāku fokusēšanos Eiropas plānošanā, labu cilvēku tiesību ievērošanas pāraudzību un paredz ilgspējīgas attīstības uh, veicināšanu attīstības valstīs bet tāpat mēs raugāmies uz resursiem. Eiropas Savienības resursus jāizmanto tur, kur tie ir visvairāk nepieciešami un tur, kur tiem ir vislielākā ietekme. Un kas gan labāk varētu vēl to saprast, eh, eh, kā jūs, jo jūsu pieredze iesaistoties eh, šai jomā strādājot ve demokrātijas veicināšanā ir ārkārtīgi svarīga. Un te mēs nerunājam par romantisku pieeju, bet par pragmatisku pieeju. Mēs gribam attīstīt gudrus ievērošanas nosacījumus. Ņemot vērā neseno attīstību Ziemeļā Afrikā, cilvēktiesībām un labai pārvaldībai būs arvien lielāka loma turpmākajos gados, nodrošinot atbalstu. Arābu pavasaris ir atbalsojies visā pasaulē. Arābu pasaules eh, jaunieši eh, eh, grib panākt, tikt dzirdēti. Bet ko mēs varam mācīties no arābu pavasara? Pirms eju tālāk, gribu uzsvērt trīs svarīgus aspektus. Pirmkārt, ievērošanas nosacījumi nav attaisnojums finansējuma samazināšanai. Un e, tas neietekmēs cilvēkus, kam vajag mūsu atbalstu, zaudējot šo atbalstu. Mēs runājam par e, kapacitāti, par apņemšanos un par partnervalstu e, spēju rīkoties, bet neatkarīgi no tā, vai tie ir mūsu draugi vai ienaidnieki. Mēs gribam veicināt eh, valstu pāreju uz eh, demokrātisku pārvaldību un cilvēktiesību lielāku ievērošanu. Otrkārt, te mēs nerunājam par lekciju lasīšanu. Nē, tas ir par līdztiesīgu, eh, līdzvērtīgu partneru atbalstīšanu un kopēju vērtību stiprināšanu. Treškārt, lai panāktu rezultātus, ir jārēķinās ar zināmu laiku jo mēs bieži vien gribam panākt mērķus ātri un uh, aizmirstām par to, ko varētu sasniegt ilgtermiņā. Eiropas Savienība nekad nebūs vienaldzīga pret cilvēktiesību pārkāpumiem. Mums ir jāturpina saglabāt līdzsvaru starp uh, provizo, uh, preventīviem un glābšanas pasākumiem ārējā politikā. Tāpēc mums vajag multidimensionālu pieeju, strādājot ar cilvēktiesību pārkāpumu risināšanu. Un te es pieminēšu četras dimensijas. Pirmās trīs ir politiskais dialogs, finanšu un tehniska sadarbība, lai veicinātu cilvēktiesību ievērošanu un ierobežojoši pasākumi. Un tie visi atspogļojas ceturtajā e, dimensijā, kurā e, nozīmē, ka ir jābūt konsekvencei mūsu rīcībās. Runājot par pirmo e, dimensiju, mūsu dialogs ar partneru valstīm ir ārkārtīgi svarīgs, lai nodrošinātu, ka cilvēktiesības demokrātiskie principi e, un laba pārvaldība ir sistemātiski e, risināti un nodrošināti valstu līmenī. E, Mūsu politiskais dialogs balstās uz plašu sarakstu eh, no struktūrētiem dialogiem, uz dialogiem, kas izriet no nolīgumiem un īpašiem dialogiem. Tajos mēs eh, eh, varam saprast, ka, lai dialogs būtu efektīvs, tam jābūt regulāram un jāiesaist pilsoniskā sabiedrība. Faktiski Šāda veida apņemšanās, piemēram, e, aprakstīta dzimumu līdztiesības e, ceļa kartē, ko padoma apstiprināja 10. gada jūnijā. Tas paredz, ka 15% e, dialogu ar partneru valstīm šajos dialogos jāapskata arī dzimumu līdztiesības jautājums. Ekonomiski vai citādi ierobežojoši pasākumi ir gadījumā, ja notikuši cilvēktiesību uh, pārkāpumi, tas ir uh, pēdējais salmiņš, pie kura ķerties. Tam nevajadzētu būt standarta praksē. Uh, tas ir sots, ko izmanto ārkārtas gadījumos. Šādos gadījumos jebkādi ierobežojošie pasākumi ir jāpieņem E, ņemot vērā to ietekmi uz vietējiem iedzīvotājiem. Un te es e, gribu sniegt piemēru. E, jūs visi zinat, kāda ir situācija Zimbabvē. 2010. gadā Eiropas Savienība pārtrauca atbalstu Zimbabvei, izņemot sociālo un humanitāro atbalstu. Un šo pārtraukumu eh, mēs eh, īstenojām, jo Zimbabve nav pildījusi savas saistības. Bet mēs negribējām vērsties pret Zimbabves tautu. Eiropas Savienība turpina savas humanitārās eh, darbības. Turklāt tā turpina atbalstīt projektus, sniegt tiešu atbalstu iedzīvotājiem sociālajā jomā. Tāpat atbalsta arī eh, pilsoniskās eh, organizācijas, kas eh, grib panākt lielāku demokrātiju Zimbabvē. Tātad ierobežojošiem vai sodu pasākumiem nevajadzētu ietekmēt mūsu atbalstu cilvēkiem. Trešais atbalsts. Visi mūsu sadarbības instrumenti atbalsta struktūrāls reformas un demokrātiskas valdības. Eh, mēs gribam sniegt dažādu atbalstu, tai skaitā palīdzēt eh, iedibināt eh, institūcijas, nodrošināt at, apmācību, izglītību un apzināšanās celšanas, līmeņa celšanās pasākumus. Un mēs arī gribam risināt situācijas, kas tiek uztverts kā ļoti sarežģītas, arī valstīs, kuras ir grūtā situācijā. Mēs eh, varam sadarboties arī, ja sadarbība ar valstu valdībām eh, ir pārtraukta. Mēs gribam veicināt eh, pamata universālas vērtības, veicināt cilvēktiesību ievērošanu un demokrātiju. Mēs gribam aizstāvēt cilvēktiesību aktīvistus un grupas. To darot, ceram, ka mums izdosies rehabilitēt uh, vardarbības eh, up, upurus vai eh, aizstāvēt cilvēkus, kas ir briesmās, vai norobežot tos no briesmām. Un es esmu lepns par panākumiem, ko jau esam guvuši, bet mēs varam paveikt vēl vairāk. Mūsu darba kārtībā ir paredzēts darīt vēl vairāk nekā veicam jau šobrīd un novērtēt mūsu sadarbības ietekmi uz mūsu partneru valstu demokrātijas nākotni. Un es no personīgās pieredzes zinu, kā ir dzīvot uh, sabiedrībā, kur pamatbrīvības un pamat cilvēktiesības ir liektas. Un ja kāds grib uh, teikt, ka Um, mēs uh, ka Eiropas Savienība īstenībā padara situāciju mūsu partneru valstīs sliktāku, vienkārši kļūdās. Mēs arī uh, pārskatām jaunās uh, finanšu perspektīvas un paturam cilvēktiesības vienmēr prātā. Tas dod mums unikālu iespēju veicināt cilvēktiesības un demokrātiju vēl stiprāk, vēl dziļāk. Uh, mūsu darbā, un es eh, savā darba kārtībā pārmaiņām esmu to padarījis par prioritāti. Mūsu mērķim ir jābūt skatīties tālāk par pašiem instrumentiem. Lai eh, ir eh, iz, jāpatur prātā cilvēktiesības un demokrātija ikdienā un visos instrumentos, ko izmantojam. Tā izskaitā runājot par budžetu budžets ļauj mums Eh, sasniegt galvenos attīstības eh, mērķus partnervalstīs, tāpat laikā turpinot eh, dialogus ar to valdībām. Cilvēktiesības būs uzmanības centrā, analizējot partnervalstu situāciju un piemēro, piemērotību saņemt budžeta atbalstu. Šīs trīs dimensijas pašas par sevi mums uh, dod jau uh, iezīm, ieskicē, kā rīkoties tālāk. Un mēs gribam nākotnē panākt lielāku konsekvenci starp mūsu politiskajiem dialogiem un mūsu sadarbības programmām ar trešām valstīm. Līdz ar to uh, Ceturtā dimensija, eh, par ko jau runāju, eh, tagad eh, atkal iezīmēs. Jābūt konsekvencei mūsu rīcībās. Lai to nodrošinātu, mēs varam paveikt vairākas lietas. Man ir četri punkti, ko pārbaudīt, vai to daram. Pirmkārt, mums ir jāturpina strateģiskā pieeja. Uh, starp dažādiem Eiropas Savienības finanšu instrumentiem, un tie jāizmanto mm, sistemātiski, sākot jau ar plānošanas periodu. Otrkārt, pārvaldības mm, mm, programmas un Eiropas Savienības sagatavotās programmas varētu strādāt kā nopiet, labs risinātājs cilvēku tiesību problēmu risināšanai, uh, un, un uh, palīdzēs monitorēt, vai valstīs tiek ievērotas cilvēktiesības. Treškārt, cilvēktiesības parādās ANO uh, ģenerāla asamblējas darba kārtībā, un tā vajadzētu būt arī citās starptautiskās organizācijās un uh, donoru organizācijās. Ceturt, uh, nākamais Eiropas Savienība ir nopietnas starptautisks spēlētājs un var izmantot savu uh, ietekmi, lai veicinātu cilvēktiesību ievērošanu. Te ir jāiestaisās visām Eiropas Savienības dalību valstīm, visām ir jāveicina uh, starptautiskajā uh, darba kārtībā cilvēktiesību ievērošanu. Man jāsaka, ka man nepatīk vārds conditionality, ievērošanas nosacījumi. Galvenā ir doma, ka mums ir jācenšas izskaust nabadzību un veicināt cilvēktiesības, bet, lai to padarītu ilgspējīgu, mums ir jāpatur cilvēktiesības eh, kā viena no mūsu prioritātēm. Paldies! Merci beaucoup, monsieur. Paldies, piebalga kungs. Es vēlos pateikties arī par prezentācijām un pienesumiem kolēģiem no citām institūcijām. Tas daudz ko dod mūsu de debatēm. Tātad Fernandes Šaukungs prezentēs ārlietu komitejas nostāju par šo tēmu. Lūdzu, Fernandes Šaukungs. Paldies! Katrīnas Eštones uh, vārdā, no augstās pārstāvis vārdā, es šodien runāšu, tas uh, nekad nav viegli. Turklāt runāt pēc uh, komisāra uh, arī nemaz nav tik viegli, jo viņš diezgan daļrunīgi jau prezentēja daudzus aspektus, par kuriem gribēju runāt arī es, bet es gribēju ciešāk varbūt sasaistīt attīstības aspektus ar cilvēku tiesību aspektiem, kāpēc mums jāstrādā paralēli pie abiem šiem virzieniem, un kāpēc citādi mums neizdosies iet uz priekšu. Un, um, Kā var būt, ka pagaidām cilvēktiesības atrodas konfliktā ar attīstību? Mm, Tās taču nav Eiropas Savienības pamatprincips. Eiropas Savienībā mēs uh, virzām uz priekšu gan attīstību, gan cilvēktiesības. Tā to nosaka Lisabons līgums. Lisabons līguma ietvaros tiek nodibināts arī ārējais darbības dienests, un uh, mūsu prioritāte šajā dienestā ir gan tātad attīstība, gan cilvēktiesība ievērošana. Uh, un tam ir pilnīgi vienāda vērtība. Tā kā šīs divas lietas nevar atrasties konfliktā savstarpēji. Tad tieši to es gribēju uzsvērt sakarā ar to nosacītību, kas tiek pieminēta. Politiskais dialogs mums šeit var palīdzēt, attīstības politika mums uh, jāpieņem stratēģijas par cilvēktiesībām. Mēs jau strādājam šajā virzienā, vajadzētu vajadzētu novirzēties no tās eh, domas, no tā virziena, ka cilvēktiesību ievērošana varētu kaut kādā veidā kaitēt attīstību, jo Eiropā mēs uh, domājam citādi. Šīs divas lietas savstarpēji papildina vienu otru un palīdziet uz priekšu. Uh, Turklāt runājot par visaptverošu pieju un sastarpējo sakarību, pie tā mēs strādājam šobrīd, mēs uzlabojam ārējo politiku, saskaņojam ārējas politikas virzienus, saskaņojam mērķus. Tātad nabadzības izskaušana, citi aspekti, kas ar to saistīti, tas viss ir jāsaskaņo savā starpā. Mēs uh, jau esam uzsākuši vairāk par 40 uh, dialogiem cilvēktiesību jomā. Mēs uh, ejam uz priekšu ar cilvēktiesību stratēģijām. Attīstības valstīs mēs gatavojamies nākamajai daudzgadu schēmai, par kuru runāja arī komisāra kungs. Un um, tagad runājot par nākamo daudzgadu schēmu finanšu schēmu. Mūsuprāt, mums tieši izdosies to padarīt um, pēctecīgāku. Ārējais darbības dienests uh, ar uh, komisāru Piebalgu, ar uh, komisāru Eštoni pie tā strādā, un mums ir arī institucionālais ietvars, lai uzlabotu situāciju gan ar attīstību, gan ar cilvēktiesību ievērošanas politiku. Komisārs Piebalgs pieminēja politisko dialogu. Tas ir ļoti nopietns un svarīgs rīks mūsu rokās, kas jāizmanto diplomātiski, lai panāktu mērķus. Tāpēc mēs noteikti turpināsim to attīstīt. Uh, Runājot par eh, šo inteliģento nosacītību, mēs turpināsim strādāt eh, pie četriem pieminētajiem kritērijiem. Viena lieta, ko gribu īpaši pieminēt, es domāju, ka mēs pie tā vēl atgriezīsimies vēlāk šovakar. Un šī specifiskā lieta, man prieks, eh, ka šeit klāt ir arī Nacionālo parlamentu pārstāvi proti Šī ir jaunā pasaule ar jauniem donoriem, ar jauniem dalībniekiem, spēlētājiem un Eiropas Savienībai un dalībvalstīm jāstrādā koordinētā visaptverošā veidā. Mēs strādājam pie kopīgajām programmām, pie attīstām kopējas pieejas, sadarbojamies ar trešām valstīm, uh, Mums parādās jauni donori visur pasaulē, un šeit Eiropas Savienībai ir um, jārunā vienā balsī. Runājot gan par attīstību, gan par cilvēku tiesībām. Um, principā pozīcija mums jau ir izstrādāta, bet mums ir nepieciešams um, vairāk rezonances panākt to paziņojot. Un um, šeit sadarbība valstu līmenī uh, var mums uh, palīdzēt. Tā, lai mēs uh, varētu raidīt pilnīgi viennozīmīgu signālu, un šeit nosacītība var mums palīdzēt. Palīdzēt panākt to, lai mūsu signālu arī sadzird, lai mūsu vēstījums nonāk tur, kur um, paredzēts. Man prieks arī, ka šāda sanāksmes tiek organizētas ļoti labi, ka parlamenta komitejas eh, to organizē, mm, jo nu, padomē darba režīms ir nedaudz eh, cits. Tur tie, kas eh, cilvēktiesība darba grupa un attīstības darba grupa, un viņi paralēli mums, nedaudz citā veidā, bet paralēli mums skata šos aspektus. Viņi vēlas atbalstīt demokrātiju, cilvēktiesības un attīstību un Lūk, tad kopīgiem spēkiem ceru, ka mums tas arī izdosies. Nu, lūk, pateicoties ārējās darbības dienestam un Neštons kundzes darbam, šai sadarbībai mums ir iespēja īstenot tālāk noteiktās prioritātes attīstības un cilvēktiesību jomā. Paldies! Es paldies! Uh, paldies uh, komisāra kungam, paldies uh, Fernandes Šova kungam par šo prezentāciju. Tagad esam dzirdējuši ievadvārdus mūsu diskusijai, un pēc šiem ievadvārdiem no komisijas puses un no ārējās darbības dienesta puses mēs varam pāriet pie pirmā jautājuma. Proti, vai noscietība cilvēktiesību jomā varētu būt par šķērsli nabadzības izskaušanai. Pastāv vienošanās, ka ir jāvirza attīstība, kas balstās uz cilvēktiesību ievērošanu. Mums uh, sociālā un ekonomiskā attīstība jāskata cilvēktiesību ievērošanas aspektā. Eiropas Savienībai ir daudz nolīgumu trešām valstīm, kas paredz finansiālo atbalstu, bet ar nosacījumu, ka šīs trešās valstis ievēro cilvēku pamattiesības Mēs mēģinam uzlabot situāciju šajā jomā, jo cilvēku tiesību neievērošana trešajās valstīs paredz ievainot tieši vismazāk aizsargātās eh, cilvēku grupas, vistrūcīgākos eh, pilsoņus. Lūk, tāpēc eh, šo valstu ekonomika un sociālā dimensija ir atkarīga no tā, kas notiek cilvēktiesību jomā. Pagaidām šajā jomā vajadzētu vēl daudz ko uzlabot, un lūk, par to mēs runāsim šodien. Mūs interesē, kā var palīdzēt šiem vismazāk aizsargātajiem cilvēkiem, ko darīt, ja trešās valstis neievēro cilvēku pamatiesības un um, kā mums nosacītību piemērot, lai palīdzētu vismazāk aizsargātajiem cilvēkiem respektīvajās valstīs un lai virzītu valstu attīstību uz priekšu. Mums ir jāveido cilvēktiesību kultūra šajās respektīvajās valstīs. Praktiski šeit šodien ir klāt ne tikai Eiropa, Eiropas parlamenta pārstāvji, bet arī Nacionālo parlamentu pārstāvji. Tas ir ļoti labi. Mēs uzklausīsim visus viedokļus. Mēs varam runāt konkrēti par piemērošanu, par eh, cilvēktiesību klauzulu sadarbības nolīgumos, runāsim arī par cilvēktiesību dialogu. Uh, par uh, līdzekļiem, par pasākumiem, lai garantētu labāku piemērošanu, par um, to, kā palīdzību attīstības valstīm piesaistīt uh, tam, kā tiek ievērotas vai netiek ievērotas cilvēktiesības. Tagad es došu iespēju izteikties Eiropa parlamenta pārstāvjiem un nacionālo nu, parlamentu pārstāvjiem. Uzstāšanās notiek tā, ka uzstājas divi cilvēki no nacionāliem parlamentiem un pēc tam viens eh, Eiropas parlamenta pārstāvis. Mm, katram ir iespēja izteikties piecu minūšu laikā. Pēc piecām minūtēm es vienkārši nogriezīšu mikrofonu, jo citādi mums nepietiks laika. Pirmais, kas uzstāsies, ir Grēzes kundze, lūdzu. Eh, paldies, priekšsādātājs kundze. Paldies, ka esat eh, organizējuši šo sanāksmi. Tā man šķiet ļoti svarīga. Es domāju, ka mēs eh, visi saprotam, cik svarīgi ir palīdzēt valstīm cilvēktiesību jomā, bet mums ir likumdošana, kas paredz cilvēktiesību ievērošanas klauzulu visās, visos nolīgumos. Komisāra kungs Eh, teica, ka runāt tieši par palīdzību jācieš bieži nākas tieši pilsoņiem. Un eh, es šeit minēšu vairākus aspektus. Šīs klauzulas pagadām netiek pietiekami uzsvērtas. Un um, nepieciešams eh, radīt skaidrus īstenošanas mehānismus un konsultāciju procedūras starp visiem dalībniekiem. jo nevar tā vienkārši izvirzīt no ārpuses cilvēktiesību kritērijus. Un vēl viena vieta, lieta, ko vēlos pieminēt, proti sociālās tiesības, kas izriet no cilvēku tiesībām, kas ir cilvēku tiesību turpinājums. Šeit ir divi dubult kritēriji. Pirmkārt, komerc noteikumi, kas ir ļoti ierobežojošie. Es dzirdēju, ka tirzniecības komisārs vēlas eh, neļaut, eh, vēlas aizliegt piekļuvi eh, tirgiem tām valstīm, kas nav parakstījuši noteiktus nolīgumus. Mm, bet no otras puses mums ir arī sociālā dimensija, kas dažās valstīs nav nekas cits kā mm, labi nomaskēts uh, protekcionisms. Lūk, tagad sociālā atbildība uzņēmumos iestājas tikai brīvprātīgi. Un sankcijas uh, praktiski netiek um, kontrolētas. Proti sankciju piemērošana netiek kontrolēta. Man ir jautājums uh, komisāram līdz ar to. Kā komisija vēlas nodrošināt sociālo dimensiju uh, tirzniecības jomā, kas jau ir standarts, un kā komisija vēlas paredzēt kontrolas pasākumus? Un paldies, Grēskundze. Lūdzu, Stamnova kungs tagad uzstāsies. Varbūt es nepareizi izrunāju vārdu. Viņš nav klāt. Уважаеми дами и господа. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Indivīda eh, kā politikas eh, centrā esoša objekta loma ir uh, sekas tam, ka pēc otrā pasaules kara ANO pieņēma cilvēktiesību deklarāciju. Tas notika 48. gada 10. decembrī. Un uh, tādējādi tika radīti vienīgie iespējamie instrumenti, lai samierinātu cilvēci pēc šī milzīgā konflikta. Es nolieku galvu pasaules līderu priekšā tolaik, jo viņi izveidoja šo dokumentu. Nav tādas valsts Eiropā un Eiropas Savienībā, kur eh, cilvēku tiesības nebūtu labi izstrādātas, bet, diemžēl, individuālās cilvēku tiesības netiek uzskatītas par obligātām. Mēs neesam pārliecināti par to, vai pašreizējie tiesību akti palīdz veicināt cilvēku tiesību ievērošanu vai nē. Ir svarīgi mēģināt rast jaunas politikas stratēģijas, kas sniedz pietiekami daudz garantiju nabadzības izskaušanai, un tas attiecas nevien uz nacionālajiem tiesību aktiem, bet arī uz tiesību dokumentiem Eiropas Savienībā sociālās politikas jomā. Mums būtu jāmēģina rast veidi, kā izskaust nabadzību Eiropas Savienībā. Šādas politikas veidošanai nabadzības izskaušanas mērķiem vienmēr būtu jābūt saistītai ar cilvēktiesībām. Cilvēka cienīga dzīve visiem Eiropas iedzīvotājiem, tam būtu jābūt mūsu politikas centrā. Sociālā nevienlīdzība ir Eiropā noritošo konfliktu pamatā. Un tā notiek tāpēc, jo cilvēkiem nav pietiekam daudz resursu, lai realizētu savu potenciālu darba tirgu. Dažādie palīdzības veidi ir jāsadala vienlīdzīgāk, jo nabadzība ir ļoti slikta padomdevēja. Lielas paldies! Lielas paldies! Tad dodu vārdu Kašmana kungam. Un sakot, 5 minūtes, saku, 5 minūtes ir maksimums. Ja jums izdodas iekļauties 3 minūtēs, vēl labāk. Kašman kungs vārds jums. Paldies, priekšsētētājs kundze. Es eh, izsakotos kā parlamenta referents eh, par eh, pārskatīto Kotonu nolīgumu. Un ņemot vērā ārējās darbības dienesta un komisijas pārstāvi teikto, man ir radušies daži jautājumi. Uh, bet eh, sākumā man pašam ir dažas īsas piezīmes. Ja cilvēku tiesību ievērošanas nosacījumi negatīvi ietekmē nabadzības izskaušanu, tad kā tad mēs varam nodrošināt to, ka cilvēku tiesības vispār tiek ņemtas vērā? Paraudzīsimies uz Āfrikas Karību un Klusā okeāna valstīm, ar kurām mums ir kotono nolīgums. Šīs valstis kategoriski atteicās uh, piekrist šī, šai pārskatītajai klauzulai, kurā jo īpaši pieminēta nediskriminācija pamatojoties uz seksuālo orientāciju. 49 no 79 KDP valstīm aktīvi eh, kriminalizē homoseksualitāti. Eh, daudzās no tām ir paredzēta daudz gadu cietumā un pat nāves sots. Arī Āfrikā ir uh, homoseksualitāte padarīta par kriminālu noziegumu. Uh, šajā dialogā, nu, ko tad mēs īstajā esam panākuši? KDP dalību valstis kategoriski atsakās pat diskutēt par šo tēmu. Tātad mēs esam nonākuši pie nolīgumiem kā Kotonu nolīgums, bet mēs esam bezzobaini, kad ir jānonāk līdz soda klauzulu vai apturēšanas klauzulu īstenošanai attiecībā uz cilvēku tiesībām. Uh, Jā, mēs veidojam savas iespējas, savu kapacitāti, bet eh, šajās valstīs bieži vien cieši sieviešu cilvēktiesības uz dzimumu pamata, uz etniskās piedarības pamata, uz eh, biseksualitātes pamata un organizācijas, kas cīnās par šo grupu tiesībām, bieži vien tiek nostumtas malā. Tāpēc es vēlos jautāt komisijai un ārējās darbības dienestam, ko mēs varam darīt, kad viņa neklausās un kad spiediens netiek akceptēts. Parlaments drīz vien balsos par to, vai ratificēt pārskatīto Kotonu regulu, un ir radušies dažādi jautājumi, arī komisija pati ir diezgan pārsteigta, bet vēlos sacīt jums, ka šī nav tikai tāda jautra viedokļu apmaiņa, kā sacīja iepriekšējais runātājs, šeit ir runa par individu centrālo lomu visā, ko mēs darām, un tas tika teikts pareizi. Uh, Eiropas Savienības pamatā ir vērtības, kuras mēs šobrīd apdraudam. Es šorīt jau norādīju, ja mēs nebalstāmies uz pamata fundamentālām cilvēktiesību vērtībām, ja mēs nepiemērojam Eiropas cilvēktiesību konvenciju, mēs atgriežamies pie ekonomiskas kopienas, pie neveiksmīgas ekonomiskas kopienas, ja mēs nespējam būt nekas vairāk, jāatgādina, mēs esam organizācija, kas sargā vērtības. Un priekšsēdētāji, ja KDP valstis nepanāks progresu, mēs esam to lielākais finansiālais atbalstītājs. Varbūt mums vajadzētu starptautiskos nolīgumus ar lielākajiem donoriem šajā jautājumā. Un runājot par rietumkrastu un Palestīnu, kur eh, tiek eh, neievērotas tās cilvēktiesības, ko mēs visi uzskatām par pašsaprotamām. Izrēlai ir tirzniecības nolīgums ar Eiropas Savienību, un tikai vienreiz parlaments aicināja to pārtraukt cilvēktiesību klauzulu pārkāpumu dēļ, padomu to noraidīja. Nu, kādu signālu tad mēs sūtām pārējai pasaulē, ja mēs vēlamies, lai mūs uztver nopietni, bet te pašā laikā nepiemērojam paši savu nolīgumu klauzulas, kad ir runa par parasto cilvēku cilvēktiesībām, kurus soda un vajā, eh, tāpēc, ka viņi dzīvo noteiktās valstīs, ir dzimuši noteiktiem vecākiem un ir atšķirīgi. Es vēlos, lai komisija un ārējās darbības dienests atbild uz manu jautājumu, ko mēs varam iesākt bez dialoga. Merci, monsieur Cashman, j'étais. Paldies, Kašman kungs! Arī es grib, biju pieteikusies runāt, un tēt arī izteikšos, jo gribu paturpināt Kašmanu kungu teikto. Izteikšos gan īsākā viņš, jo viņš arī pateica galvenās domas, un viņš tās pateica labi. Gribu atgriezties pie piebalkunga minēto par to, ka nosacītība nav šķērslis, un tiešām tā nav, jo tā neskar vis, vai, vismazāk aizsargātos, un eh, te, eh, tas neietekmē humanitāro atbalstu, eh, kas vienmēr nonāk pie visievainojāmākajiem. Nosacītība ietekmē tos, kas ir, kas ir korumpēti un kas neievēro cilvēktiesības. Līdz ar to es ne, būt nepārdzīvoja, ka šīs personas tiek skartas. Es pati biju Ugandā, un jūs zināt, ka Ugandā uh, homoseksuāls cilvēkus soda ar nāves sodu. Ja esat uh, eh, homoseksuāla eh, uh, cilvēka vecāki, uh, tad jūs nevarat pat viņu apciemot uh, cietumā. Ja jūs esat uh, mājas īpašnieks, kas uh, izīrēs dzīvokli uh, gejam, tad jūs varat nonākt cietumā. Es neuzskatu, ka ir normāli šādai valstī dot finansiālu atbalstu. Un ir jau cil, valsts, kas eh, ir sākuši bloķēt nosacītību, tā ir eh, Vācija un Anglija, un es atvainojos, ja nezinu kādu citu valstu, kas arī to dara, bet uh, arī runājot par uh, Kinšasu, tajā sievietes uh, izvaro tikpat kā ikdienu, un Eh, tas šķiet tikpat tikdienišķi parādība, kā aiziet uz veikalu pēc maizes. Un uh, trīs dienas kivu uh, eh, KDP uh, sanāksmē Kinšasā neviens par to nerunāja. Kad es gribēju par to runāt, valstu vadītāji um, gandrīz uh, man uh, gribēja teikt, ka es meloju, lai gan pati redzēju savām acīm situāciju. Un eh, šobrīd Francijā, eh, manā reģionā, ir gana daudz sanāksmi eh, piedaloties daudzām um, as, organizācijām un cefu un uh, citām, un es gribu teikt, ka Francijas pilsoņi, Eiropas pilsoņi, jo, nu, tas nenotiek tik Francijā vien, uh, pilsoņiem ir gana. Viņi uh, nesaprot Viņi saprot, ka mēs e, esam, jā, zināmā krīzē, Eiropas krīzēs, atsevišķas valsts vairāk kā cits, bet pilsoņi nesaprot, kāpēc mēs turpinām dot naudu, finansiālu atbalstu, lai attīstītos, piemēram, kādai P valsts, kas neievēro pat minimālākās pamata cilvēku tiesības. Tāds notiek jau gadiem ilgi, bet šobrīd situācija mainās, pasauli mainās. Pilsoņi vairs nav nabaga jēriņi, kas uzticās politiķiem, eh, bez, eh, neuzdodot jau, nekādus jautājumus, un tad viņi grib teikt, stop, mēs to vairs nepieņemam. Un tāpēc es gribu jums prasīt, kā mēs eh, piemērosim šo nosacītību valstīs, kas neievēro cilvēktiesības. Un kā Dreses kundze minēja, mums ir jārunā par cilvēktiesību kritērijiem, bet Nē, ir vienkārši cilvēktiesības un punkts, un mums šīm valstīm ir eh, jāmāca, ko tās nozīmē. Ne jau mums ir jāpiemērojas eh, dažādās valstīs īstenotām cilvēktiesībām, lai gan, nu, es sapratu, ko jūs gribētu teikt. Tā kā eh, galvenā doma komisijai ir gan. Paldies. Tagad vārds. Beizes kundzei. Atvainojiet par iespējams nepareizo izrunu. Uh, jūsu uzvārdiem, bet eh, Beizes kundze ceru, ka jūs atsauksieties. Beizes kundze, Baizas kundze no Austrijas parlamenta. Ah, bah, alors c'est... <laughs> Là, j'ai B, A, Y, Z. Vai atvainojiet, es eh, to salasīju kā Baizes kundze. Jā, herzlichen Dank. Uh, paldies. Es vēlos eh, izteikt dažas pamatpiezīmes attiecībā uz šiem jautājumiem. Es neesmu līdz galam droši, vai mēs esam raduši kopīgu pamatu, kopīgu definīciju cilvēktiesībām. Man tas nav skaidrs. Bet Man jau tagad ir skaidrs, ka cilvēku tiesības ir universālas, ka tās attiec uz visas pasaules iedzīvotājiem, Bet mēs jau redzam, ka tagad uh, daudz valstu uh, konstitūcijās ir uh, pazudusi sekularizācija, ka principā nav īsti nodalījums starp valsti un baznīcu, ka nav institūcija, kas varētu īstenot cilvēktiesības, nav tiesiskās aizsardzības. Uh, Un tad ir jāuzdot jautājums, kāda kopīgā izpratne mums ir iespējama par cilvēktiesībām. Daudzās valstīs trūkst pat elementāru priekšnosacījumu, lai šīs cilvēktiesības varētu īstenot, kā mēs varam nonākt pie šīs kopīgās izpratnes un kaut ko darīt lietas labā. Man otrais jautājums ir tāds, eh, šīs nosacījuma izvirzīšanas gadījumā Ja mēs uh, īstenojam sankcijas, sasaistot tās ar attīstības līdzekļiem un uh, stiprinām pilsonisko sabiedrību, tās struktūras, kādu sabiedrību tad mēs vēlamies? Vai tādu pilsonisko sabiedrību, kas uh, cilvēku tiesības uh, redz kā universālās cilvēku tiesības, vai arī mēs atzīstam arī kaut kādu uh, sabiedrības tumšo pusi un kā mēs to diferenciēsim? Uh, Tālāk jautājums ir, par kādām cilvēktiesībām tad mēs īsti runājam? Par pirmās, otrās, trešās paudzes cilvēktiesībām vai par jebkādām cilvēktiesībām? Par tām, par ko sākotnēji lēma ANO, vai par ekonomiskajām un kultūras tiesībām, par eh, tautu cilvēktiesībām, par kādām cilvēktiesībām tad mēs īsti runājam? Ceturtkārt, man ir kritiska piezīme Arī Eiropas Savienības politiskajos pasākumos bieži vien trūkst konkrētas izpratnes par uh, cilvēktiesībām, kā piemēram Eiropas Savienības izēvielu politikā, piemēram Eiropas Savienības zivsaimniecības politika, kāda līdz šim to ir piekopusi Eiropas Savienība. Uh, Eh, tur ir jādomā par eh, pārtikas apgādes suverenitātes jautājumu, un tā ir arī liela problēma. Piektkārt, es gribētu uzdot jautājumu. Es zinu, ka daudzos uh, tirzniecības nolīgumos, investīciju aizsardzības nolīgumos uh, un citās, citos dokumentos ir arī klauzulas par dialogu cilvēktiesību jomā, bet kad mēs paraugamies, cik liels Uh, uzsvars ir likts uz ekonomisko klauzulu īstenošanu un cik maz enerģijas tiek ieguldīts cilvēktiesību klauzulu īstenošanā, tad uh, rodas milzīgs šaubas, un man ir uh, jautājums par to, uh, vai mēs patiešām varam īstenot to, kas ir uh, uzrakstīts uz papīra. Lielas paldies! Uh, vārds Kasmaraka kungam. Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Paldies, priekšsādātāji, dāmas un kungi. Man ļoti patika tas, ko piebalga kungs sacīja par miedarbību, ka te nav runa par mācību stundu pasniegšanu, bet gan par miedarbību starp mums un mūsu partneriem no attīstības valstīm. Uh, Man arī ļoti patika, ko sacīja ārējās darbības dienesta pārstāvis par inteliģento cilvēktiesību ievērošanas nosacījumu izvirzīšanu. Bet problēma ir tāda, ka tiekoties ar valstīm, kuru cilvēktiesību koncepcija nesakrīt ar mūsējo, tad nevar būt nekādas miedarbības un inteliģentās uh, nosacījuma izvirzīšanas, un man šķiet, ka Kešman kungs un citi jau sniedz piemērus, kā tas darbojas. Uh, Septembrī mēs atzīmējām desmito gada dienu kopš Eritrejas žurnālista Davida uh, nonākšana cietumā. Mums bija steidzamības rezolūcijas debata parlamentā, bijām sarīkojuši arī pasākumu ar Būzika kunga līdzdalību, lai pieminētu šo notikumu, bet Šobrīd mēs pat nemaz nezinām, vai šis cilvēks, kas ir Zviedrijas pilsonis, vai viņš ir vispār dzīvs vai miris. Pagājušajā nedēļā notika mūsu uh, kopīgā sanāksme, un mēs uzreiz jautājām eritrejiešiem, vai viņi var mums sniegt atbildi par to, vai Davīda kungs vispār ir dzīvs. Uh, Mēs saņēmām ļoti garu atbildi par to, ka Eritreja ievēro standartus, nolīgumus un uh, visādus dokumentus, bet mēs nesaņēmām vienkārši atbildi par to, vai Davida kungs ir dzīvs. Kad Šmita kungs, cilvēks, kas risina tos jautājumus parlamentā, bija ļoti sarūktināts par to, ka nesaņēma atbildi, viņš piecēlās un viņam uh, burtiski uzbruka mūsu Āfrikas partneri par to, ka viņš esot rupšs un vēloties pamest telpu, jo nav saņēmis atbildi. Ir acīm redzams, ka mums jāmēģina izstrādāt mūsu instrumenti, bet ja mēs nevaram vienoties par kopsaucējiem, tad mēs arī nevaram tos īstenot, pat tad, ja mēs šīs citas valstis uh, uzskatām par partneriem. Ja mēs nesaņemam nekādus, nekādu informāciju no otras valsts, vai tas nozīmē, ka šai valstī nav vajadzīga nekāda sadarbība? Eritreja tērē 25% no sava IKP uz ieročiem, un arī tā ir problēma, kā mēs varam palīdzēt valstī, kas izmanto pati savus līdzekļus, lai nodrošinātos pret kādu iedomātu ienaidnieku kādā Etiopijas ciematā, kaut arī paši eritrejieši nav spējīgi šo ciematu parādīt uz kartes, bet viņi tērē ceturdaļu no sava IKP, lai nodrošinātu, ka var sevi pasargāt no kaut kādas mītiskas vietas nekurienes vidē. Mēs drīkstam pieprasīt atbildi uz jautājumu par to, vai šis Zviedrijas pilsonis vēl ir dzīves. Paldies, Kaspare kungs, tā te Teočaus skundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es sveicu Nacionālo parlamentu pārstāvjus, it īpaši mūsu kolēģis, kas arī cīnās par cilvēktiesībām. Priekšsēdētājs kundze, cilvēktiesību ievērošana ir demokrātijas sinonīms. Eh, sinonīms arī cīņā pret eh, korupciju. Es priecājos dzirdēt, ka komisārs runāja par to, ka nevar pieņemt eh, atbal, to, ka mēs atbalstam totalitārus režīmus un diktatūras. Es šos vārdus uztveru kā apņemšanos. Mums jau ir gadiem ilgi tomēr bijusi sadarbība ar diktatoriāliem režīmiem. Apzinoties, ka neskatoties uz to, kāds režīms pastāv, mēs gribam tomēr palīdzēt cilvēkiem, kas dzīvo šais valstīs. Ārkārtas humanitārā palīdzība ir viena lieta, bet attīstības atbalsts cita. Runājot par ārkārtas palīdzību, nu te mums ir jāņem vērā demokrātijas līmenis valstīs, jo cilvēkiem ir jādzīvo un viņiem ir jāēd, protams, katru dienu, un mēs nevaram eh, pieņemt, ka eh, šis atbalsts nonāk pie cilvēkiem, kas to grib pārdot. Bet eh, runājot par šo otro aspektu, ja mēs sniedzam humanitāru atbalstu, bet eh, ja neizdodas to īstenot praksē, tad eh, vai nu mēs sniedzam humanitāru atbalstu paturot prātā, kādi ir riski eh, korupcijas pastāvēšanai, nepareizai pārdalai, atbalstu nonākšanai korumpēto režīmu rokās, vai tāpat laikā mēs mēģinam turpināt atbalstu, demokrātijas veicināšanu, stiprinot sabiedrību. Nu, katrā ziņā es domāju, tas arī ir labākais veids, kā darboties. Ja nepastāv koordinācijas Eiropas līmenī tam, kā sadalām šo atbalstu, tad ir arvien, pastāv arvien lielāki riski, ka atbalsts nonāks nepareizajās runās. Bet tagad gribu runāt par vienu principu, kas man ir cieši pie, pie, pie sirds. Mēs nevaram uh, Uh, atbalstīt uh, valstis, kas ražo uh, un tirgojas ar ieročiem nelegāli, piemēram, Etiopija. Ilgstoši jau mēs esam cenšies nosūtīt Etiopijai humanitāro atbalstu, lai arī lidmašīnas ar atbalstu tika bombardēts. Paldies! Vārds Tonīnī kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Es pievienojos nostājai, eh, ko pauda eh, komisāra kungs piebalgs pragmatiskai pieejai, ka mums vajag mērtiecīgu un inteliģentu nosacītību eh, cilvēktiesību jautājumos. Man šķiet, ka labākais veids, kā veicināt cilvēktiesību ievērošanu, ir dialogs. Un es domāju, ka katrā gadījumā ir labāk uzsākt eh, debates, pat ja tas ir sarežģīti, ar, kā, ar kādu mūsu eh, dalību valsti, nekā pārtraukt eh, sadarbību ar šo valstu pilnībā. Es gribētu nošķirt divus līmeņus cilvēktiesībās, jo no vienas puses ir jautāj, ļoti sarežģītais jautājums uh, par pāreju uz demokrātiskiem režīmiem, un mēs zinām, ka daudzās valstīs šis pāre, pārejas periods eh, cenšoties ieviest demokrātiju ir ļoti garš, un mums ir jābūt pacietīgiem, tolerantiem un jāciena šīs valsts, jo nevienai valstī nav eh, tiesības eh, lasīt lekcijas kādai citai. Bet ir arī otrs cilvēktiesību līmenis - ir minimālais slieksnis cilvēktiesību ievērošanai. Tas ir eh, universālās cilvēku pamattiesības. Un eh, zem šīs sliekšņa nekā, eh, esošā situācija nav pieņemama, un tieši šis slieksnis mums ir jāvēro. Un jāvēro ļoti strikti. Un tāpēc man ir radies jautājums Eiropas ārējās darbības dienestam, kā mēs praktiski varam izpildīt šos inteliģentos cilvēktiesību ievērošanas nosacījumus, jo mūsu Itālijas pieredzē mēs cenšamies izvirsīt kādus kritērijus, un kad uh, Mums ir jāratificē bilaterālie nolīgumi ar, eh, starp mūsu valsti un valsti, kurā ir eh, sarežģījumi ar cilvēktiesību ievērošanu. Tad mēs eksperimentējam un eh, mēģinam pie, pielietot jaunu pieeju. Rat, nolīguma ratifikācijas brīdī mēs pieprasām, lai mūsu valdība apņemas uzsākt nolīguma apturēšanas e, procedūra gadījumā, ja tiek konstatēts tik nopietni cilvēktiesību pārkāpumi šādā valstī, ar ko nolīgumu slēdzam. E, mums bija šāda situācija ar Ķīnu, noslēdzot nolīgumu par sadarbību kultūras, kultūras jomā. Mēs to bloķējām, jo radās jautājumi par cenzūru Ķīnā. Un mēs nolēmām. Uh, vēlāk uh, atsākt uh, šo nolīgumu un nesen ratificējām divus nolīgumus. Viens par sadarbību ar Maroku militārā jomā, kas ir ļoti jutīgs jautājums, it īpaši ņemot vērā kopējo situāciju Ziemeļāfrikā. Un arī ņemot vērā vērā, ka nav e, atrisināts jautājums ar savu tautu. Tā kā mēs e, ieviesām īpašu klauzulu. Bet tas tāpat arī nolīgumā e, ar Katāru līdzīgu iemeslu dēļ. Un mēs aicinām mūsu parlamentu ieviest apturēšanas klauzulu gadījumā, ja tiek konstatēt šādu pārkāpumu. Nu, lūk, tas ir viens veids, kā likt saprast uh, mūsu partneru valstīm, ar kurām mēs gribam nodibināt partneru attiecības. Eh, norādīt, ka mēs gribam eh, sniegt viņiem roku, bet mēs pieprasām ievērot vismaz minimālās cilvēktiesības. Paldies, eh, vārds Klēras kundzei, vai arī nē? Tad vārds Tamaras kungam. Paldies, priekšsētētājs kundze. Es tēt aizstāju savu um, uh, kolēģi, kam vajadzēja iet balsot uh, citā um, sanāksmē, bet uh, es tiešām gribētu tēt izteikt uh, dažus uh, kom komentārus. Uzklausījos, uh, uzklausīju komisāru un ārējās darbības dienesta pārstāvju teikto un Un nu, kā saprotu, inteliģenta nosacītība e, ir tā kā galvenais e, vārds, ko visbiežāk šodien dzirdam. E, šādas inteliģentas sankcijas ir nepieciešamas. Protams, ka inteliģentas sankcijas ir labākas kā stulbas sankcijas vai uh, muļķīgas sankcijas, un tad, to es pilnībā atbalstu, bet, nu, problēma ar šo modas vārdiņu ir tāda, ka um, mēs nonākam situācijā, kādā bieži esam eh, ar ārējās darbības dienas, ka mēs cenšamies izpatikt visiem visu laiku. Un ja iepriekšējā runātāja jau norādīja eh, vieni, ka mums nevajadzētu atbalstīt valsts, kurās ir eh, totalitārs diktatora režīms, citi norādīja, ka uh, tieši pretēji vajadzētu gan. Un tā kā jāsaka no komisijas un ārējās darbības dienesta, puses šķiet, ka te trūks caurskatāmības un godīguma. Mēs eh, sk skatāmies uz jaunu pasaules situāciju ar eh, jauniem noteikumiem, un šķiet, ka komisija aizmirst jauno eh, kontekstu, kurā dzīvojam. Eiropas Savienība ir krīzē. Nauda, kas nonāk attīstības atbalstā, Uh, bieži tiek tērēta arī valstīs, kuras neievēro cilvēktiesības. Pilsoņi pieprasa, lai Eiropas Savienība precīzāk lemtu, uh, kā, uh, kur nonākt šim attīstības atbalstam. Mums ir jāatskaitās saviem nodokļu maksātājiem, un es nedomāju, ka ārējās darbības dienas to atcerās sadarbībā ar trešām valstīm. Noslēgumā trīs komentāri. Pirmkārt, ņemot vērā šos jaunos modes vārdus, kurus tik bieži dzirdam eh, Briseles kuluāros, šķiet, ka esam aizmirsuši par vārdu būtību. Bairas kundze no Austrijas parlamenta norādīja, ka, piemēram, mūsu zivsaimniecības politika iet pretējā virzienā, uh, kā mūsu nostāja attiecībā uz cilvēktiesību nosacījumību. Otrais uh, pilnīgi necienīgais veids, kā esam attiekšies pret uh, arābu pavasari. Mēs neieguldījām pilnīgi nekādus pūliņus, lai risinātu uh, bēgļu problēmu, bēgļos, kas nonāca Eiropas Savienībā no vidusjūras otras puses. Tāpat Ungāru problēma 58. 56. gadā arī te Eiropas Savienība ir, nav rīkojusies. Ir svarīgi gan nacionālajiem parlamentiem, gan Eiropas, Eiropas mm, parlamentam rīkoties un eh, nepieļaut, ka padomē iestrēgs kādas lietas ko mēs darām ar bēgļu politikām, ir ārkārtīgi svarīgi panākot lielāku demokratizāciju, bet mums, mēs nedrīkstam arī aizmirst te pat Eiropā notiekošo. Mums ir jādara visu, kas ir mūsu spēkos, lai censtos uh, nodrošināt uh, preses brīvību visās 27 dalību valstīs un, piemēram, uh, Uh, veikt pētījums par to, uh, kādā līmenī tā ir. Mēs esam cenšies izdarīt spiedienus komisiju, lai šāds pētījums tiktu veikts, bet nu, mēs nevaram šobrīd uh, apgalvot, ka presas brīvības problēma pastāvētu tikai otrā pusē vidusjūrai. Pat Eiropas Savienībā pastāv problēmas ar to kad dalībvalsts piesauc subsidiaritātes principu sadarbībā ar trešām valstīm, dažos brīžos tas ir pilnīgi smieklīgi. Un valstis eh, aiz, šķietami aizmirst paši par savām iekšzemes eh, problēmām. Noslēgumā domāju, ka mums vajag integrētu pieeju, integrētu attieksmi pret uh, attīstības un atbalsta pasākumiem, un mums ir jāatskaitās gan pilsoņiem, gan pašiem sev. Neviena valsts nedrīkst mācīt kādai citai, kā rīkoties, mēs varam vienīgi paši lemt mācīties no citiem. Mums ir jāpārliecinās, ka mēs paši uh, rīkojamies priekšdomīgi pirms mācām citus. Paldies! La parole est à présent à madame Keller. Paldies, Kelleras kundze tagad izteiksies. Vēl seši cilvēki ir pieteikušies runāt. Seši cilvēki tā kā lūdzu lakoniskāk izteikties. Paldies. Um, es piekrītu, ka cilvēku tiesībām vajadzētu atrasties mūsu uzmanības centrām. Bet um, Um, es atceros sadarbību ar Lībijas režīmu un uh, priekšlikumus um, īsināt līdzekļus uh, konflikt zonām. Mēs uh, neesam domājuši mm, par to, lai samazinātu kohēzijas fondus tām valstīm, kas eksportē ieročus no Eiropas Savienības. Lūk tā. Man šķiet, ka cilvēktiesība nosacītība atkarība gan no tā, kā mēs to darām, vai mēs tā vairāk šantažējam, vai risinām politikas dialogu sadarbībā ar pilsonisko sabiedrību. Nedrīkst kaitēt arī tiem vismazāk aizsargātajiem ar šo nosacītību, jo, ja valdība eh, reglamentē preses brīvību, un mēs e, šai valstī nogriežam finansējumu, un mēs to nogriežam arī tiem, kas nav aizsargāti, ne tikai tai valdībai. Mums jādomā par kanāliem, palīdzības kanāliem, e, pa kuriem būtu iespējams palīdzību virzīt šajā gadījumā. Es piekrītu arī tam, ka cilvēkiem mums jāuzticas e, gan Eiropas Savienības iekšienē, gan ārpus tās. Nu, Mm, domājot par um, zvejniecības nolīgumu ar Maroku, mēs pat uh, neesam lūg, mums pat nav lūgts uh, konsultatīvais atzinums. Uh, tas tieši situāciju neuzlabo. Bet nosacītība nav domāta tikai citiem, tā ir domāta arī mums, ne tikai partneriem jāuzspiež šī nosacītība, bet jādomā par situāciju šeit. Mēs, teiksim, sniedzam palīdzību, lai atbalstītu lauksaimniecību un sociālo sektoru, bet uh, mēs neatbalstām tos vistrūcīgākos, kam palīdzība ir visvairāk vajadzīga. Mēs vairāk domājam par klimata pārmaiņām. Uh, Mums vairāk um, jāizmanto nosacītība, lai uzlabotu situāciju šajā jomā, jādomā arī par konkrētām naudas summām. Tad arī, kā pieminēti, komerc nolīgumi. Šeit uh, mūs visvairāk interesē pagadām mūsu pašu intereses, uh, kas nevienmēr ir attaisnojams, un tas pat uh, bieži ir cilvēktiesība pārkāpums. Mums jādomā par uh, taisnīgumu arī tirzniecības jomā. Mm. Un tad iespējams. Uh, mēs nepierausim to, lai mūsu ekonomiskās intereses aizānotu, uh, aizānotu to, kas notiek cilvēktiesību frontē kā jau teica Austrijas kolēģiem. Paldies, eh, tagad Monika Fezo uzstāsies. Paldies, priekšsādātājs kundze. Diskusija ļoti interesanta. Man principā pāris uh, komentāru par to, kas notiek Nacionālajā parlamentā Portugālē. Mēs uh, intensīvi esam skatējuši nosacītību Portugālē. Kolēģis runāja nu, pirms brīža par uh, arābu pavasari, ka nosacītība tur bija diezgan negatīvi kontēta, ka grūti ir paredzēt ierobežojumus šajā lietā, bet e, tomēr varētu taču par to diskutēt. Diskusijas taču nekaitē. Mums šķiet, ka, kad notiek sadarbība daudzpusējā kontekstā, jāņem vērā arī vēl viens elements, proti mums nevajadzētu nevienu mācīt attiecībā uz cilvēktiesībām. Mums cilvēktiesību jomā jāpārņem pārauku prakse. Pirms pāris gadiem Portugālē tika pieņemta stratēģija ar nosaukumu Stratēģija un attīstība. Drošība un attīstība, atvainojiet. Un uh, tas tieši ir atslēgvārds. Šie divi elementi viens otru papildina. Nevar iztikt bez viena no tiem. Līdz ar to mēs uh, šo stratēģiju virzām uz priekšu un sadarbojamies ar vairākām ministrijām, izstrādājot pieeju attīstības palīdzībai un ņemot vērā cilvēktiesības, prasot, pieprasot likuma varu un um, tūkstošgadas mērķus, un um, tie ir principi, kas ietekmē un strukturē visu mūsu darbu. To es vēlos uh, uzsvert īpaši. Man arī būtu kas sakāms par to, kādu pienesumu varētu dot nacionālajie parlamenti. Mēs runājam par sadarbību, nacionālo politiku, tas viss ir valdību rokās. Valdībām lielas kompetences, institucionālās kompetences, un lūk arī jautājums kā to var pārvirzīt, pārvirzīt nacionālajos parlamentos. Tagad uh, Jurgens Klink lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, kolēģi. Es arī vēlos uh, ziņot par situāciju Vācijā sakarā ar uh, tēmu, par ko runājam. Uh, mēs attīstības darbu pārveidojam šobrīd un koncentrējam. Koncentrēšana ir atslēgvārds šeit, mēs to padarām arī efektīvāku. Mēs um, tātad uh, saliekot uh, viens un viens vēlamies saņemt nevis divi, bet trīs, vēlamies tātad pievienoto vērtību. Un uz to mēs arī koncentrējamies. Mēs ar pa ar partneru valstīm strādājam, kuru vairs nav 122, eh, bet gan 50. Mēs eh, esam samazinājuši šo skaitu par 50%, un tagad mums ir atvēlēts 0,7% eh, no IKP attīstības palīdzībai, kas ir dubulta summa salīdzinot ar um, pagātni. Uh, Lūk, tātad valstu skaits uh, tiek uh, par 50% samazināts, uh, savukārt finansālā palīdzība tiek par pusi palielināta. Un lūk, šeit ir konkrēts piemērs, kā notiek šī koncentrēšanās. Mēs varam šādi pievērsties daudz vairākiem kritēri, kritērijiem. Mums nesen saga, tika prezentēts arī ziņojums par situāciju cilvēktiesību jomām un runājot par negatīvi kontēto nosacītību, um, mēs vienkārši neīstenojam attīstības palīdzību attiecībā uz tām valstīm, kur netiek ievērotas cilvēktiesības. Mēs budžets neatbalstām, mēs uh, valsts uh, iestādes neatbalstām šādā gadījumā. Turklāt mēs uh, mēģinām novērst un izvairīties no cilvēktiesību pārkāpumiem Uganda mm, situācija vai homoseksuāļu vajāšana vai arī tas eh, cietumsots eh, seši gadi, kas jāizcieš kādam, kas zina par uh, homoseksuāļu esamību un par to neziņo varas iestādēm. Tas vienkārši nav paciešams. Ja mēs kaut ko tādu uzzinām, tad mēs vienkārši nogriežam palīdzību. Mēs vairs e, nesadarbojamies e, ar valsti un mēs e, spiežam uz to, lai attiecīgs likums tiktu anulēts. Tad arī stimulus mēģinām veidot uh, Mēs ar donoriem, kuru ir 14, mēģinām vietējos deficītus mazināt, mēģinām uh, piestrādāt pie šo deficītu uzlabošanas. Sākumā valstis negribēja sadarboties, bet kad mēs piedraudējām uh, finansiālā ziņā, tad uh, valstis uzreiz kļuva daudz, kļuvušas daudz kooperatīvākas, tā kā nu, tas darbojas. Tad sadarbojoties uh, ar ārējās uh, politikas ministriju un attīstības politikas ministriju, uh, Mums eh, tiek vērots ļoti labs eh, progress. Eh, šādai sadarbībai vajadzētu notikt arī Eiropas Savienības līmenī. Es atceros, kad 2008. gadā Kenijā tika veikti cilvēktiesību pārkāpumi, un Eiropas komisija tomēr deva zaļo gaismu mm, lielam finansiālam, lielai finansiālajai paketī, lai palīdzētu Kenijai. Tāda situācija vairs nevar atkārtoties. To vienkārši nedrīkst pieļaut. Turklāt vēl viens punkts, kas mūs interesē, ir korupcija. Pagaidām korupcija nav konkrēti atrunāta. Uh, bet to varētu definēt, ja attīstības palīdzība eh, tiek novirzīta korupcijas um, ehm, kanālos, tad um, mēs vairs nevaram runāt par palīdzību kā tādu. Turklāt mums vajadzētu spiestos to, lai mūsu uzņēmumi ārzemēs eh, vairāk eh, spiestu uz cilvēktiesību ievērošanu ražošanas procesām. Tātad, piemēram, ja tas ir liels koncerns, kuram ārvalstīs ir eh, mēdis uzņēmumi, tas būtu ļoti labi izdarāms. Paldies, un tagad Loh Bīlēres kundze. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es vēlos atgriezties pie tā, ko teica Baira kundze. Viņa jautāja, vai mums ir kopīga izpratne par cilvēku tiesībām, vai mums ir definīcija, vai mēs uh, iedalām cilvēku tiesības uh, dažādās paudzēs un uh, principām. Tas, ka mums ir prioritāte prioritāra vīzija, ka mēs sākumā domājam par um, pilsoņiem un civilietām, un pēc tam par ekonomikas uh, dimensiju, ka mums ir tātad šī iedalīš, šis iedalījums kategorijās, tas nav pareizi. Jāskata šie abi aspekti kopsakrā Tikai tā, ejot uz priekšu, uh, panāksim situāciju, kad sabiedrība dzīvo labklājībā. Tad uh, tiesības uz attīstību. Uh, pagaidām šī koncepcija nav tik labi pārdomāta, salīdzinot ar um, abām iepriekšējām, pie tā vēl būtu jāpiestrādā. LGBT tiesību pārkāpumi kā tādi noteikti ir jāsankcionē. Un šajā jomā varētu sadarboties nevis ar valsts iestādēm, bet arī citām organizācijām. Ne tikai NVO piesaistīt, bet arī lielas reliģiskas organizācijas te būtu jāizglīt to viņam ir diezgan um, ierobežota um, identificēšanās politika, un viņi bieži izslēdz um, cilvēkus, kam ir, piemēram, cita orientācija. Šeit mēs varētu arī daudz ko paveikt. Paldies, lūdzu, Gomes, Gomeša skundze. Paldies. Es pat strādāju attīstības un cilvēktiesību jomā, un bez uh, likuma varas, bez labas pārvaldes, bez uh, korupcijas uh, apkarošanas, uh, ne, nekas nav iespējams, nav iespējams virzība uz priekšu. Un problēma tāda, ka visas šīs koncepcijas tiek um, atspiestas, atstātas uh, malā tiek daudz runāts, bet uh, nenotiek pārēja uz īsto demokrātiju. Daudzas valdības nemaz nevēlas demokrātiju, tās vēlas leģitimizēt uh, to aktivitātes attiecībās ar Eiropas Savienību un citām starptautiskām organizācijām. Uh, Man patīk uh, koncepcija par inteliģento nosacītību, bet tā pagadām nav nedz inteliģenta, nedz uh, tā ir arī nosacītība. Pagadām mēs uh, šo lietu uz priekšu nevirzām mūsu ES politikā. Gluži otrādi. Mums ir schēma, kas paredz budžeta palīdzību, bet rezultāts tam visam bija akla nosacītība vai drīzāk nenosacītība un um, kritērija, cilvēku tiesību kritērija šeit ir diezgan pamatkritērija tie ir. Te ļoti viegli saprast, ka tiek pārkāptas cilvēku tiesības. Ja man, um, ja mani izceļ no man liek izvākties no mājām, jo šo zemi izmantos kādam komercprojektam, man nemaz nejautājot par šo lietu, nu, tad tas klai ir man tiesību pārkāpums, nav daudz par kur runāt. Un arī par to, ko valstīs var izdarīt, tātad nacionālā līmenī. Varētu teikt, ka jākoncentrēs šeit uz uh, budžeta palīdzību, izmantojot nosacītības koncepciju. Jo iepriekšējo darbības veidu nevar vairs pamatot. Teiksim, tad uh, kad Eiropas Savienība konkurēja ar Ķīnu par eh, noietu tirgiem, par citām lietām. Tā ir vienkār, tas vienkārši neokoloniālisms. Mums šī konkurence ir jāizbeidz, jo mēs vairs neesam Ķīnas līgā. Mēs eh, esam pavirzējušies uz priekšu, īpaši pēc arābu pavasara. Mums jāmaina spēles noteikumi, mums jāturpina būt inteliģentiem, un mums eh, jāvirza līdzekļi pa kanāliem, kas eh, tos novedīs līdz pilsoniskajai sabiedrībai. Mums ir daudz NVO partneru valstīs, kas būtu laimīgas šo naudu saņemt un racionāli izlietot, bet pagadām Mēs tik budžetiem palīdzam, tā tas nevar turpināties. Eritrejas gadījumā mums jādomā par konkrēto palīdzību. Jāizmeklē situācija tur uz vietas. Mums ir Eiropas Savienības pilsonis tur no Zviedrijas, manuprāt, kas uh, tu, iesaistīts notikumos uz, uz vietas tur. tas, kas notiek Āfrikas eh, parlamentos, Etiopija situācija. E, Etiopija ir otra lielākā Āfrikas valsts. Tur atrodas arī Eiropas Savienības biroji un pārstāvji, bet Eiropas Savienība ignorē, kas notiek eh, Etiopijā, cilvēktiesību pārkāpumi, kas tur notiek notika 2005. un 2010. gadā. Situācija joprojām ir vienkārši šausmīga tur uz vietas. Konfliktu risināšana ir vēl kāds aspekts, kur mums jākļūst aktīvākiem. Eritrejas situācijā Un Rietum Saharas situācijā jautājums bieži ir par robežām, robežu noteikšanu. Vai jūs varat ievērot laiku? Prasa priekšsēdātāja. Bet Gomašs kundze turpina. Tātad situācija Angolā un uh, cilvēki, kas tur tiek turēti ieslodzējumā, vai, š, vai, vai šeit kaut kas tiek darīts. Tātad Tad lūdzu ievērot laika grafiku, saka priekšsādātājiem Nevi Tokungs, tā kā Smareka kungs, un tad mēs turpināsim ar otro sanāksmes daļu, lūdzu. Και σας ευχαριστούμε και σας συγχαίρουμε για τη διοργάνωση. Paldies! Mēs patiešām vēlētos jums vēlēt veiksmi eh, un pateicamies par to, ka organizējāt šo sanāksmi par būtisko attīstības palīdzības tēmu. Mēs visi esam vienisprātis par galveno principu, proti, eh, ka eh, tādai valstī, kas eh, tiek, tiek piešķirta humanā palīdzība valstīm, kas ignorē cilvēktiesības un kurās valda diktatoriski režīmi, un šāda sistēma ir defektīva. Uh, Un eh, tajā pašā laikā mums ir eh, jāraugās, lai tad, pat tad, ja režīms ir diktatorisks, eh, steidzam tiek risināta nabadzības problēma šajā valstī un uh, Un uh, diktatori jau diezgan, diktatoriem diezgan maz rūp uh, cilvēktiesības un uh, tautas nabadzību, un uh, uz to arī vajadzētu balstīties attīstības palīdzības pamatprincipam, proti uh, raudzīties, uh, kas tad ir šīs politikas upuri, vienkārši iedzīvotāji. Mums vajadzētu padomāt e, par to, kā radīt skaidru stimulu Eiropas uzņēmējiem, lai viņi ieguldītu līdzekļus šajās valstīs, paturot prātā attīstības mērķus un e, veidojot darba vietas, tā lai šo valstu iedzīvotājiem tiktu sniegts atbalsts. Mēs zinām, ka šo principu izmanto Ķīna un jau ir bijuši pozitīvi rezultāti ietekmi uz ekonomiku Ķīnā. Paldies! Paldies! Tēt vārds Kasmareka kungam, kurš mums nolasīs vēstuli no Polijas parlamenta. Lūdzu, Kasmareka kungs! Un pēc tam uh, Lohpillers kundz pārņems. Priekšsēdētāji, kā jūs jau zināt, uh, Polijā svētdien notika vispārējās vēlēšanas, un tāpēc Polijas parlamenti nevarēja mums šodien pievienoties, bet esmu saņēmis vēstuli no Tieslietu un cilvēktiesību komitejas priekšsēdētāja ar tekstu Paldies, ka izsūtījāt aicinājumu uz šo eh, parlamentāro sanāksmi par eh, cilvēktiesību ievērošanas nosacījumiem mm, palīdzības sniegšanas jomā. Tā kā mūsu valstī svētdien notika vēlēšanas, man bija jāatrodas savā valstī un es nevarēju piedalīties šajā sanāksmē. Kā polijas parlamenta deputāts, es vēlētos paust pārliecību, ka šīs diskusijas jautājums ir ārkārtīgi svarīgs un uh, aktuāls. Cilvēktiesību noteikumu ievērošanas princips ir iekļauts austrumu partnerībā, un nesen Varšavā notika Austrumu partnerības samits. Mēs kā polijas parlamentārieši mēģinam darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai sekmētu cilvēktiesības un uh, vērtības austrumos no mūsu robežām, jo īpaši Baltkrievijā. Es domāju, ka mums vajadzētu turpināt atbalstīt tās sabiedrības, uh, kur cilvēku tiesības tiek pārkāptas, tāpat arī vajadzētu atbalstīt NVO, jo tieši tās nākotnē veidos demokrātiskās institūcijas šajā valstī, vismaz cerams, ka tās to darīs. Mana parlamentāro tikšanos laikā Polijā un ārpus tās eh, es vienmēr esmu atbalstījis cilvēku tiesību aktīvistus, kas eh, lūdz taisnīgi piemērot cilvēku tiesību eh, ievērošanas nosacījumu principus. Uh, Es esmu ticies ar Kazahstānas opozīcijas līderiem un uh, polijas parlamentā ir notikušas preses konferences. Un uh, bieži vien viss aktīvākie opozicionāri tiek vienkārši piekaut līdz nāvei. Es domāju, ka mums ir tiesības kritizēt šo valstu iestādes par uh, šiem gadījumiem. Tāpēc es arī domāju, ka ekonomisko interešu izvirsīšana par cilvēktiesību interesēm nav īstais veids, kā rīkoties. Cik tālu ir runa par cilvēktiesībām, vēl ir daudz darāmā, jo īpaši attiecībā uz eh, mūsu attiecībām ar Ķīnu. Šī ir viena no pasaules līderiem, bet tā nav attiecībā uz cilvēktiesībām. Sarunu laikā ar Horvātiju. Es tikos ar Horvātijas parlamentāriešiem, un mēs runājām par mm, samierināšanās procesu pēc kāra Balkānu valstīs. Mēs nedrīkstam aizmirst par pagātnes tumšajām lapusēm, un šķiet, ka tā ir patiešām liela problēma, kā runāt par cilvēku tiesību pārkāpumiem, nebaidoties pasliktināt ekonomiskās un diplomātiskās attiecības ar attiecīgajām valstīm. Uh, Tas ir ļoti būtisks uzdevums eh, nesen izveidotajam Eiropas Savienības ārējās darbības dienestam un arī mums eh, deputātiem, kuriem ir eh, publisks mandāts un kuri drīkst izteikties skaļāk par cilvēku tiesībām nekā valdības, kuras bieži vien ierobežo dažādi principi. Uh, ir grūti eh, piemērot šo cilvēktiesību ievērošanas nosacījumu principu. Bieži vien mums nākas nogaidīt, kamēr valsts uzlabo savu cilvēktiesību situāciju, bet reizēm var rasties eh, atšķirīgas situācijas humāno apstākļu dēļ, piemēram, nabadzības un bada dēļ, kad mums nākas atkāpties no šī principa un nākas sniegt nekavējoties humāno palīdzību. Uh, Mums vajadzētu ņemt šīs situācijas eh, vērā, samazinot mūsu principu sociālo ietekmi. Es ceru, ka šī sanāksme būs eh, produktīvs fórums, kurā apmainīties ar viedokļiem un kalpos par vēl vienu soli, lai uzlabotu sadarbību starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem. Es ceru, ka varēšu tikties ar jums nākotnē vai ne nu Briselē vai Vāršavā. Ar cieņu Tieslietu un cilvēktiesību komitejas vadītājs Ričards Kališs, un es jums vēlos paziņot, ka Kališa kungu atkal ievēlēja Polijas parlamentā, tāpēc es ceru, ka viņš varēs ar jums tikties vēlreiz. Jā, herzlichen dank, auch an die. Paldies eh, arī eh, Polijas kolēģim, eh, pat neraugoties uz to, ka viņš vēlēšana dēļ nevarēja būt šeit. Es tagad pārņemšu vadītājs posteņu šeit uz podiumu un vēlos eh, sveikt eh, dalībvalstu parlamentu pārstāvis parlamenta cilvēktiesību komitejas vārdā. Šī ir pirmā šāda veida tikšanās ar attīstības komiteju pēc tam, kad eh, spēkā stājies Lisabonas līgums. Un pirmā tēma ir saistība starp cilvēku tiesībām un attīstību. Cilvēku Tiesību komitejā jau divreiz mums ir bijušas tikšanās ar dalību valstu parlamentu pārstāvjiem. Viena reizi tā notika Berlīnē un otrais Brīselē. Kā cilvēku tiesību komitejai mums nav vienkārši uh, konstatēt uh, attiecīgo valdību struktūru, jo daudzās valstīs situācija ir atšķirīga, un eh, vienās valstīs eh, te kompetentā politika ir attīstības politika, citās eh, migrācijas politika, un cilvēku tiesību nosacījumu principi var negatīvi ietekmēt nabadzības izskaušanu, Es uzmanīgi klausījos šajā diskusijā, bet es nedzirdēju nevienu pašu argumentu, kurā tiktu runāts par pretrunu. Un tagad um, mūsu diskusiju otrajā kārtā, kas būs uh, vērsta uz cilvēku tiesību ievērošanas principu efektivitāti daudz donoru vidū. Uh, Es domāju, ka mums vajadzētu izvirzīt jautājumu, kāda ir pievienotā vērtība šim ievērošanas principam, kādi instrumenti mums ir Eiropas Savienībā, lai piemērot uz cilvēktiesībām balstītu instrumentu piemērošanu Eiropas Savienībā. Un es ceru, ka diskusijas gaitā mēs radīsim zināmas atbildes uz šiem jautājumiem. Mēs esam arī dzirdējuši jau, ka mums ir īpašs instruments uh, ārvalstu attiecību jomā šī cilvēktiesību klauzula, ko mēs esam iekļāvuši gandrīz visos eh, brīvās tirzniecības nolīgumos ar trešajām valstīm, un tagad parlamenta ziņā ir veikt demokrātijas pārbaudas un eh, raudzīties, kā šīs klauzulas tiek piemērotas lai veidotu turpmākās vienošanās. Šobrīd tiek diskutēts par diviem nolīgumiem. Viens ir tirzniecības nolīgums ar Moroku, un otrs ir ar Kolumbiju. Uh, Es domāju, ka šajā kontekstā būtu ļoti interesanti uzklausīt jūs, dalību valstu parlamentu dalībniekus, par to, kā cilvēktiesību ievērošanas eh, nosacījumi tiek atspoguļoti dalību valstu divpusējo aģentūru darbībā. Tāpat debatējot, mums vajadzētu analizēt dažādos argumentus pret šo eh, tiesību ievērošanas eh, nosacījumību tostarp arī uh, interesēto pušu patvaļu subordinācija, dažādās politiskās un ekonomiskās intereses un arī dubult standartu piemērošanu. Mēs rīkosimies līdzīgi kā pirmajā kārtā, kad uzklausījām vienu Eiropas parlamenta deputātu un divus nacionālo dalību valstu uh, pārstāvis. Es došu vārdu Cimers Hundzei. Vispirms viņa pacēla roku, bet viņa nevarēja agrāk iepazīstināt mūs ar savu viedokli. Cimers Hundze. Jā, ja, vielen dank, Frau Vorsitzende. Paldies, priekšsādātāji. Es eh, vēlētos šos eh, izvirzītos jautājumus komentēt gan pirmās kārtas, gan otrās kārtas kontekstā iespējams arī tā mazliet provokatīvi. Eh, no vienas puses šī nosacījumība tiek raudzīta cilvēktiesību vienošanās kontekstā, bet uz to vajadzētu paraudzīties arī no citas puses. Varbūt, ka eh, vajadzētu jautāt, kā mēs ar mūsu nolīgumiem varam veicināt to, lai cilvēktiesības tiktu ievērotas, proti, kā no savas puses, no Eiropas Savienības puses, uh, to veicināt. Un uh, šeit es vēlētos norādīt, ka Olivier de Šuters, kas ir īpašais referents jautājumos par pārtikas apgādes drošību, ir uh, saskāries ar grūtībām sarunās ar komisiju par to, ka visiem Eiropas Savienības nolīgumiem ar attīstības valstīm vajadzētu saturēt klauzulu kurā tik pieprasīts, ka ka tiek īstenotas eh, tiesības uz pārtiku, kas ir eh, cilvēki pamatiesība, tiesības pārtiku. Un šajā gadījumā komisija norāda, nē, mums nav ne mazākās intereses pēc šādas klauzulas, mēs to nevēlamies. Uh, Un uh, mums ir jāraugās, cik tālu šie līgumi tiek īstenoti, ja valstīs notiek cilvēktiesību pārkāpumi, un mums ir arī zināma atbildība par to, ka tie nolīgumi, ko mēs slēdzam kā Eiropas Savienību un kā tās dalību valstis, neveicina to, ka cilvēktiesības tiek pārkāptas, jo īpaši tas attiecas uz tirzniecības nolīgumiem, kur ir uh, šādām situācijām diezgan konkrēti piemēri. Tālāk es vēlētos norādīt uz to, kas konkrēti būtu jādara. Komisija pagājušo nedēļu sagatavoja priekšlikumu, ka visas tās valstis, kas nav, pasūtī, nav parakstījušas vai pilnībā īstenojušas partnerības līgumus, ka šīs valstis zaudēs piekļuvi Eiropas Savienības tirgumu. Man šķiet, ka Tas ir cilvēku tiesību pārkāpums šajās valstīs, jo um, šīs, Eiropas, šīs valstis pašas ir izvairījušās piekļūt Eiropas Savienības tirgumu. Tās uh, acīm redzot ir uh, tādā situācijā, ka tās var ka tās pašas eh, destabilizē uh, pārtiks drošību savā teritorijā. Manuprāt, tas ir pārkāpums saskaņā ar Lisabonas līgumu 218. pantu, kas pieprasa sadarbības konsekvenci. Tāpēc es vēlos arī, lai jūs arī no citas puses paraudzītos uz cilvēktiesību īstenošanu. Paldies, Cimers kundze. Es uh, neredzu, ka vēl kāds būtu pieteicies izteikties. Es vēlos jūs vēl mazliet padomāt, lai jūs mazliet padomātu, mums ir laiks turpināt diskusiju, un uh, arī pirmajā kārtā, un tagad no Cimēras kundzes, es esmu dzirdējis zināms jautājums uh, par to, kā ārējās darbības dienests un, un, un komisija varētu rīkoties, kāds tad ir komisijas viedoklis un ārējā darbības dienesta viedoklis. Šķiet, ka no komisijas vēl kāds ir palicis, es jūs lūkšu atbildēt. Hervilkungs no Defko. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu uh, pastāstīt, kas uh, es esmu. Es esmu Žans Līvits, vadu nodaļu, kas ir atbildīga par pārvaldību demokrātijas jomā Eiropas komisijā uh, DEFCO ģenerāldirektorātā. Pirmais komentārs, ja ļausiet, par diskusijām, kas turpinās, un par vairākiem iepriekšējiem komentāriem. E, tā, strādājot cilvēktiesību jomā, es, protams, piekrītu visam, kas tika teikts. E, bet tas nav manās rokās, e, tēt apstrīdēt atsevišķus komentārus, ko izteica iepriekšie runātāji. Bet ķeroties pie būtības, pie jautājuma par nosacītību, es domāju, ka te diskusijas turpina būt atvērtas. Uh, dzīvīgums un eh, tas, cik lielu reakciju guva šie ehm, jautājumi, es domāju, to arī pierāda. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Nosacītība ehm, nerada jautājumu, vai to vajag vai nē. Ehm, drīzāk jautājums ir par to, kā to īstenot, ar ko un kādā veidā. Tika uzdoti vairāk jautājumi, un eh, tie ir, ko mēs arī paši komisijā sev uzdodam par to, kā īstenot eh, sadarbības un atbalsta programmas. Ir vairāki jautājumi, kas tika uzdot, un iespējams es te atkārtošos, bet eh, gribu paturpināt dažas domas, ko teica Kašmareka kungs, Tanīnī kungs, nu vismaz eh, šos runātājs es piefiksēju, un viņa doma bija, ka vajag dialogu. Mēs nevaram iztikt bez ek bez uh, dialoga ar valstīm, ar kurām sadarbojamies. Šis dialogs var būt pozitīvs, tādā ziņā, ka tas veicina pārmaiņas, vai kā daži jau norādīja, dažkārt dialogs var būt smags, un, un tas tomēr nemaina lietas būtību. Mēs nevaram uzspiest mūsu viedokli trešai pusei pat ja mums ir ko, ļoti konkrēts viedoklis par problēmu. Es domāju, ka tas ir noteikti jāpaturprātā. Mēs nevaram sākt sankcijas pirms esam mēģinājuši noturēt dialogu, apmainīties ar domām ar mūsu partneriem. Runājot par sankcijām vai ierobežojošiem pasākumiem, ja jūs labāk gribat tā to saukt. Pilnīgi noteikti tos īstenot ir sarežģīti, jo tas ir šķiet vai nu balts vai melns, vai dodam visu vai neko. Vai nu mēs pārtraucam eh, sadarbību ar valdību un sodām tautu, vai arī mēs nebloķējam atbalstu, un tad rodas jautājums, vai mēs turpinām sadarboties ar valdību vai ar ko šai valstī. Un arī te es domāju, ka var jums sniegt piemēru, lai jūs labāk saprastu situāciju. Šobrīd Zimbabvē, kā komisārs jau to uzsvēra, ir Um, ierobežojošie pasākumi, sankcijas ieviests. Bet attīstās situācija gan mūsu pusē, gan Zimbabvē. Šobrīd mēs veicam pilnīgu situācijas pārskatu, un pilnīgi noteikti to veicot mēs sadarbosimies ar viņu um, iestādēm, bet mēs pilnīgi noteikti iesaistīsim arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvis, jo tieši tādā veidā, mūsuprāt, mēs spēsim sākt veidot to, kas būs nākotnes sadarbība, nākotnes sadarbības atsākšana ar šo valsti. Nu, un e, pilnīgi iespējams, ka ar Zimbabvu sadarbība izskatīsies pilnīgi citādi nākotnē. Varbūt mēs kļūdamies, un, bet es negribētu, lai uh, nacionālajie parlamenti, kas šobrīd ir klāt, eh, aizbrauc ar, vi, ar eh, viedokli, ka ir eh, lielas atšķirības starp komisijas un nacionālo parlamentu viedokļi. Nē, komisija pārstāv tās pašas vērtības un mērķus, kā jūs. Tā kā komisiju nevajag vainot par to, ka trūkst uh, sankcijas vai pasākumi, bet eh, drīzāk vajag paraudzīties, kā kopā mēs varam nonākt pie sistēmas, kas ļaus eh, labāk veicināt cilvēktiesību ievērošanu. Tāpat es uzklausīju komentārus par saikni starp to, ko mēs pieprasam no ārienes un ar to, ko mums vajadzētu pašiem no sevis pieprasīt, lai mēs varētu būt kā eh, piemēra Mm, rādītāji. Nu, tas arī ir jāapspriež. Manuprāt, jautājums ir nevis par to, vai mēs sakām. Uzņems, centīsimies parādīt, kas ir mūsu pašu vājie punkti, lai mēs varētu labāk uh, vei, risināt dialogu ar mūsu ārējiem partneriem. Pēdējais komentārs es vēl gribētu uzsvērt, kā visi jautājumi, ko jūs uzdevāt, e, atsevišķos runājāt par pārskatu, ko e, Eštonas kundzes pārstāvis vēl tikai prezentēs savā mandāta lai laikā cilvēktiesību situācijas pārskats, tas ir vēl sagaidāms, un, diemžēl, es vēl šobrīd nevaru pateikt, kad, jo es īsti nevaru zināt, kur, kādā brīdī, kādā posmā eh, ir šis darbs, bet mums vajag diskusijas, eh, jo komisija centīsies izteikt priešlikums nākotnes finanšu perspektīvām, un mēs pilnīgi noteikti tajās paturēsim prātā cilvēktiesības. Uh, Protams, tas nonāks arī padomē, dalībvalstīs un Eiropas parlamentā. Visiem būs iespēja izteikties par to, vai komisijas priešlikumos ir gana liels akcents likts uz cilvēku tiesībām, bet nu, tās jau ir diskusijas, kas notiks vēlāk. Nu, lūk, eh, tas ir tas, ko gribēju teikt no komisijas puses, un, diemžēl, es nevaru runāt ārējās darbības dienas vārdā. Paldies! Ich äh, danke Ihnen für die. Paldies par uh, jūsu komentāriem. Un, ja jūs atļausiet, jūs uh, pāreizi sacījāt, ka parlamentā tiek uh, sagaidīts, ka Mēs eh, šo jauno tekstu pārbaudīsim attiecībā pret visiem Eiropas Savienības instrumentiem, lai nodrošinātu tā efektivitāti. Jā, to mēs arī paši sagaidām, tas ir ļoti svarīgs uzdevums. Un kā Eštons kundze norādīja, parlaments ir apņēmies, mēs esam apņēmušies to darīt, un mēs kā parlaments vēlamies eh, intensīvi piedalīties šajās diskusijās. Es vēlētos jums atbildēt eh, vienā jautājumā. Es nezinu, vai te pie vainas ir vācu tulkojums, bet eh, bija runa par to, ka dažādi kolēģi ir sacījuši, ka vajadzētu būt ļoti kritiskiem, ka mums pašiem vajadzētu piemērot cilvēktiesību principus un standartus un uh, būt tiem uzticīgiem. Un, uh, Es eh, nesapratu kolēģus eh, tā, ka mums vajadzētu sevi nosodīt, bet eh, sevi kritizēt pavisam noteikti vajadzētu. Un, ja mēs kritiski paraudzītos uz to, kādas kļūdas mēs pieļāvām cīņā pret terorismu, tad eh, mēs savās eh, diskusijās ar tām valstīm, kurās ir bijušas problēmas ar terorismu, būtu bijuši daudz eh, ticamāki. Dekaizers kundzei vārds. Merci, madame, la Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es nepiedalījos pirmajā sēdes daļā, nepiedalījos šai viedokļu apmaiņā, tā kā iespējams, ka manis, eh, manas domas jau kāds ir paudis, bet nu es ceru, ka jūs ļausiet man tomēr izteikties. Gribu atgriezties pie tā, mm, kāda ir šķiet eh, filozofiskā eh, stīga, kas iezīmēs arvien biežāk mūsu diskusijās par cilvēktiesībām. Uh, Un e, piemērs ir brīvās tirzniecības nolīgums ar e, Kolumbiju, ko jūs tikko piesaucāt. Arvien biežāk parlamentā un arī ņemot vērā Lisabonas līguma e, jaunās pilnvaras, ko, kas mums ir tirzniecības nolīguma jomā, cilvēktiesību aspekts mazāk nosaka to, vai mēs paraksam šādu nolīgumu vai nē, tādēļ, ka valstī ir konstatēti cilvēktiesību pārkāpumi, bet e, rodas jautājums, vai mēs varam caur nolīgumiem, piemēram, ar tirzniecības nolīgumu palīdzību, panākt, ka valstis mainās pēc savas būtības, vai mēs varam panākt valsts, valstī izmaiņas. Un ja šī eh, valsts eh, izmainās vai, eh, kā piemēram tas notiek tajā Arābu valstīs, vai mēs varam kaut ko darīt ar šo nolīgumu. Tātad mēs ņemam visu šo ciklu, jau no nolīguma sagatavošanas brīža līdz brīdim, kad tas ir parakstīts, un arī skatāmies pēc tam, kas notiek, kad tas ir ieviests. Vēl mums pagaidām mums nevajadzētu rautīties, ka viss ir tikai balts vai melns. Mums vajadzētu pastīties, vai mēs varam kaut vai ko nelielu mainīt. Piemēram, šai nolīgumā ar eh, Kolumbiju, ko mēs jau tik ilgi apspriežam, un eh, kur jau mēs zinām, cik eh, nelaimīgi ir tas, ka ir Kolumbijā nogulināti arotbiedrību pārstāvji, ka ir eh, politiskas eh, represijas un iezīmēs visai tumša bilde cilvēktiesību jomā Kolumbijā. Bet pēdējo gadu laikā ir īpaši kopš Uribas um, kungs, kungu aizvietojas Santosa kungs prezidentūra amatā, lietas ir mainījušās. Un starp tām ir uh, spiediens, ko izdara vēl nenoslēgtais nolīgums, un parlamentārā delegācija ir raugūcījusies, ko mēs varam darīt. Un uh, joprojām, diemžēl, Kolumbijā uh, ir sankcijas pret arotbiedrību pārstāvjiem, uh, bet upuri saņem kompensācijas, ja upuri ir atzīt. Tāpat eh, te runājot par, piemēram, zemes atgūšanas likumiem, daudz kas ir mainījies likumdošanas jomā. Un tas vēl arī turpinās mainīties. Šobrīd mēs vērojam, kas ticis ir uh, apsolīts vai tas īstenosies. Iespējams, kādā brīdī mēs konstatēsim, tiešām situācija ir labāka. Mēs varam noslēgt uh, nolīgumu, uh, brīvās tirsniecības nolīgumu ar Kolumbiju. Bet kā mēs novērosim, vai Kolumbija neatgriezīsies pie saviem vecajiem krēkiem? Mums vajag monitoringa eh, mehānismu, kas paredzētu iespējumu līguma apturēšanu. Un eh, tādā veidā mēs arī eh, veicam dialogu ar komisiju. Eh, Eh, piemēram, dodoties eh, Kolumbiju, mēs sakam, jā, mēs parakstīsim nolīgumu, teiksim tam jā, bet jums vēl ir jāpaveic šādi un eh, šādi uh, soļi mm, virsībā uz izmaiņām. Mums, mēs gribam panākt attīstību. To grib panākt parlaments mūsu dažādās politiskās uh, E, grupas, un to mums arī paredz Lisabonas līguma dotās jaunās pilnvaras. Mūsu rokās ir pārmaiņu svīra, kas ļauj panākt ilgspējīgas pozitīvas pārmaiņas cilvēktiesību, sociāla, kulturālā un citās jomās. Nu, lūk, jauna perspektīva. Mēs vēl ar to um, eksperimentējam, bet es domāju, ka situācija tomēr izstāv zināmā mērā cerīga, un mūsu rokās ir zināmi ieroči, kurus mēs varam izmantot, tie ir šie līgumi, kas var padarīt šo nosacītību daudz uh, rīcības spējīgāku nekā tā bija uh, pagātnē. Paldies! Thank you, uh, madam. Paldies, Dekaizaras kundzei. Tad uh, nākamie runātāji ir no Eiropas parlamenta bet, nu, lūdzu, mēs tiešām gribētu dzirdēt arī Nacionālo parlamentu viedokli. Tā kā es ar skundzi uzdevu jautājumu komisijai, un došu arī komisijai iespējas to atbildēt, bet es tiešām gribētu mudināt uh, Nacionālo parlamentu pārstāvis. Arī man personīgi būtu interesanti zināt, vai nacionālā līmenī jums ir nolīguma ar Kolumbiju un uh, kā jūs uh, risināt šos uh, problemātiskos aspektus gadījumā, ja šāds nolīgums ir. Bet izskanēja konkrēts jautājums. Vai ir monitoringa sistēma gadījumā, ja cilvēktiesību klausula ir pieņemta Kolumbijas nolīguma kontekstā? Nu, un jautājums tiek adresēts komisijai. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es piekrītu jums eh, jautājumā par to, ka ir jāatzīst savas kļūdas un ir jāsāk, eh, tikai tad var uzsākt dialogu, jo ja neatzīstam savas kļūdas, tas var aizkavēt dialogu sākšanos, tam es pilnībā piekrītu. Bet atbildot Dekeizers kundzes eh, jautājumu, jā, līgums labi apraksta Eh, ka tas, jā, ir tirsniecības nolīgums, bet tas var būt ar ietekmi arī uz struktūrālu eh, instrumentu sektoriālam atbalstam, kas paredz, ka mēs atvainojiet saka runātāju skatījumā, ja mēs esam paredzējuši finansiālu atbalstu. Tātad, interesants šeit ir process var būt sākuma brīža apraksts, eh, kas izstās visai drūms, ļoti drūms. Bet eh, dialoga mm, attīstoties mums jāraugās, kā mūsu eh, instrumenti, kas ir mūsu rokās, var palīdzēt uzlabot situāciju. Komisārs jau arī norādīja, ka diemžēl tas nav kaut kas, ko mēs izmainīsim vienas dienas laikā ar mūsu sadarbības valstīm. Uh, Mēs nevaram teikt, ka, ja jūs nedarīsiet to un to, tad situācija radikāli mainīsies redzamā, nozīmīgā veidā, un mēs ieviesīsim sankcijas sadarbībā ar jums. Nu nē, tiemžēl mēs runājam par procesu. Kā jau es norādīju, viens no ieročiem, kas mums komisijai ir, strādāt ar pilsonisko sabiedrību, jo mums šķiet, ka izmantojot šī, šo mūsu sviru e, iekšējo sadarbību ar nacionālajām iestādēm, mēs padaram sadarbību efektīvāku un ātrāku. Un atvainojiet, bet, diemžēl, es, eh, mums eh, nav vairs eh, komentāru par nolīgumu ar Kolumbiju. Šķiet, ka Keizers kundze ir daudz informētāk par mani šajā jautājumā, bet katrā ziņā doma ir šāda. Ja ir monitoringa mehānisms vai kāds novērošanas mehānisms situācijai, tad te no komisijas puses mēs pārliecinamies, ka katra delegācija nodibina periodisku pārskatu cilvēktiesību situācijā katrā valstī atsevišķi un ņem vērā pozitīvu vai negatīvu attīstību šajās dažādajās valstīs. Eh, monitoringu instrumentu var ieviest, var diskutēt par to, kādus eh, tā parametrus izvirzīt. Un kāda ir sektora, kas būtu jānovēro, kādas konvencijas jāratificē vai citi aspekti. Uh, Un viena lieta ir eh, instruments, un otrs, kā to izmanto eh, dialogā strādājot ar šīm trešajām valstīm. Paldies, priekšsēdētāji! Thank you. And now, Madam Keller. Kellers kundze, lūdzu. Paldies! Mēs visi esam viens prātis par to, ka cilvēktiesības ir svarīgas, ne tikai pasaulē vispār, bet arī Eiropas Savienības iekšienē. Kā mums pagadām trūkst, ir eh, instrumenti, lai veiktu monitoringu un lai īstenotu cilvēku tiesību ideju, ko, mm, kurai visi piekrītam. Te varētu palīdzēt cilvēku tiesību ietekmes novērtējums, kas mm, jau vairāk kā tik sagatavots, bet ne visām politikas jomām. Teiksim, cilvēktiesību ietekmes novērtējums brīvās tirzniecības nolīgumiem, eh, zivs saimniecības, eh, zvejniecības nolīgumiem, KLP nolīgumiem. Tas eh, viss varētu būt ļoti interesanti, jo citādi mēs nezinām, kāds efekts varētu šai politikai būt attīstības valstīs. Tas ir jāpēta kā šī politika varētu ietekmēt situāciju cilvēku tiesībām trešās valstīs, bet ne tikai tur. Ja mēs to darītu biežāk, tas eh, palīdzētu daudz ko saprast par eh, tirsniecības noliegumiem, ka tie īsti nepalīdz eh, vistrūcīgākajiem, kaut arī mēs to apgalvojam. Un cits instruments, kas mums varētu ļoti palīdzēt, ir tāds kā sūdzību mehānisms, tāds ombuds vai uh, cita iestāde, kur um, cilvēki varētu iesniegt sūdzību, ja uzskata, ka, šā, ka, ka viņu tiesības tiek pārkāptas. Pagadām mums nav šāda mehānisma. Mums ir NVO, tad eh, šīm NVO ir partneri NVO, Eiropas Savienība, iespējams tiek iesniegta petīcija, lūgumraksts, bet uh, konkrēts mehānisms uh, vēl nav attīstīts. Turklāt bet uh, eh, nepieciešama labāka attīstības politika, jo daudz Eiropas Savienības deficīti rodas no tā, ka politika nav labi saskaņota. Tāpat zvejniecība mēs um, praktiski atņemam pārtikas resursus citām valstīm. Tā ir tāda ļoti liela nesaskaņotība mūsu politikā, lai attīstītu labus mehānismus. Uh, šajās jomās eh, mums eh, tagad jāsadarbojas, un tas mums ļoti palīdzēs. Ar to jānodarbojas ne tikai komisijai, bet arī mēs to varam izdarīt. Ne tikai jau rezolūcijas mēs varam pieņemt, bet mēs arī nu, varam rīkoties patstāvīgāk. Mums ir attiecīgi komiteja, mums ir uh, pastāvīgs referents, kas nodarbojas ar attīstības lietām, mums ir vēl citas lietas. Mēs varam kļūt proaktīvi, mums nav jāgaida ko darīs citi. Bet līdz ar to tieši konkrētie mehānismi, tas, kas eh, mūs interesē mūsu parlamentā un jūsu parlamentos, un kā šos instrumentus var izmantot, lai darītu ko vairāk um, nekā runāšana viena vienreiz nedēļā. Paldies! Es tagad skatos apkārt un es skatos, vai kāds vēlētos uh, vēl izteikties. Es nevēlos jūs piespiest, iespējams, ka viss jau izskanēja. Vismaz tas svarīgākais. Tā arī, tā arī ir laba politika nerunāt runāšanas labad. Bet, manuprāt, tāds nav. Es, piemēram, daudz ko uzzināju šodien, un, kā komisija teica, mēs parlamentā esam joprojām analizējam cilvēktiesību nosacītību, apmainoties viedokļiem par šo koncepciju un un aplaukojot uh, mehānismus, cilvēktiesību instrumentus, kas ir mūsu rokās. Man prieks par uh, visiem uh, piemēriem, kas uh, tika pieminēti, un uh, kopīgi ar attīstības komiteju mēs šo sanāksmu novērtēsim. Droši vien mēģināsim šajā formātā arī turpināt. nogadēsim vēlēšanu iznākumu polijā, tad um, pārnāsim ar kolēģiem. Man gan šķiet, ka šī pieeja ir ļoti konstruktīva. Paldies jums par um, līdzdalību šai sanāksmē šodien. Paldies jums visiem un jauku māju ceļu!